Un trešajam paragrāfam AFCO komiteja piedāvā reglamentu traktējumu 16. pielikumam attiecībā uz komisijas apstiprināšanu tekstu. Jūs atradīsiet plenārsēdes tiešsaistes lapā, un šīs traktējums tiks pieņemts, ja līdz nākamajai sēdei kāda frakcija vai 40 deputāti neiesniegs pretēju viedokli. Un saskaņā ar reglamenta 78